Kundzes ziņojums - stratēģiskā sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu. Un tā ir sadarbība starp apvienotajiem Arābu Emirātiem un Eiropolu. Tagad došu vārdu referentai uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par nolīgumu starp apvienotajiem Arābu e- Emirātiem un Eiropolu. Šī nolīguma nolūks ir stiprināt strateģisko sadarbību cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu. Šī cīņa ir absolūti nepieciešama. Mums ir nepieciešams apvienot mūsu pūliņus, jācīnās pret smagiem noziegumiem, kopīgiem spēkiem. Noziedzniekiem ir iespēja piekļūt finansējumam, mums tas ir jānovērš, lai arī ir jāsauc eh, pie tiesas, jātiesā tos, kas ir pastrādājušos smagos noziegumus. Sadarbība tāpēc ir ļoti nepieciešama un ir iespējams tiešām sadarboties ar apvienotiem Arābu Emirātiem un Eiropolu, un to pārsvarā e, var nodrošināt ar informācijas apmaiņu, ar specifiskas klasificētas informācijas apmaiņu. Ar, e, tas ir strateģisks nolīgums, e, tas nav operatīvs pasākums, tāpēc arī personas dati šeit nav iekļauti. Un Apvienotie Arābu Emirāti atrodas attiecīgajā reģionā, kur organizētā noziedzība darbojas ļoti aktīvi, ir dažādi, mm, dažādas noziedzīgas darbības, piemēram, krāpšanas attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli, arī pazudušā tirgotāja krāpnieciskā darbība, mm, arī nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Un, lai efektīvi apkarot visos noziedzības veidus, ir jāstiprina arī izmeklēšanas darbības Eiropas Savienības sadarbība ir jāstrādā pārobežu kontekstā, un mēs varam būt, būt veiksmi tikai, ja cīnīsimies pret šo nozīmi kopīgiem spēkiem. Arī parlamentam būtu jāiesaistās šajā sadarbības formā, un tāpēc arī ir šis e, ziņojums, ziņojumā ir atbalstīta padomas pozīcija, un mēs atbalstam šī nolīguma parakstīšanu starp nolīgumu un AAE, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu. Paldies! Un tagad būs brīvais mikrofons. Un... Just a minute, I ask the list. Thanks. Saņēmu sarakstu. Ir trīs runātāji pieteikušies. Sāksim ar Marijas kungu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. runājot par apvienotajiem Arābu Emirātiem un uh, sadarbību ar Eiropolu, ir jāņem vērā arī terorisma aspekts, ko cīņā pret kuru uh, Emirāti mūs atbalsta. Laikraksts uh, Guardian nesen publicēja informāciju, ko ir saņēmušs, saņēmis ASV valsts departaments kur tiek norādīta saikne starp teroristiem un, tai, un vairākām Persijas līča reģiona valstīm, tajā skaitā apvienotiem Arābu Emirātiem. Šī nabas saita ir jāpārgriež. Ja mēs to neizdarīsim, bēgļu skaits no Grieķijas un Sīrijas tikai pieaugs, jau šobrīd viņi ir pārpludinājuši Eiropu, bet ļoti bieži mēs dzirdam tikai dažādas propagandiskas saukļas, eh, kas, eh, kuru mērķis ir eh, noslēpt šo sadarbību starp Emirātiem un teroristiem. Paldies, priekšsādātāji, saka Vegas kungs. Apvienotie Arābu Emirāti sastāv no septiņiem emirātiem, kas visi ir autonomi divos Emirātos ir lieli, lielas naftas atradnes, citi savu bagātību vairo izmantojot uh, ostas, un um, tas uh, nozīmē, ka mm, tām ir iespējas, uh, ka tas paver iespējas dažādām nelegālām finanšu mm, un ekonomiskajām aktivitātēm, naudas atmazgāšana, uh, nodokļu krāpšana un tam līdzīgi visi iespējamie noziedzības veidi. Un visi tie apvienotajos Arābu Emirātos ir pārstāvēti. Ir nepieciešama programma, kas aptvērtu visu Eiropu un kas uh, ļautu sadarboties ar apvienotajiem Arābu Emirātiem pret šiem noziedzības veigiem. Mažakas kundze. Paldies! Starpinstitucionālā sadarbība ar tuvo austrumu valstu valdībām ir daļa no mūsu kopīgās cīņas pret terorismu un saistītajiem noziegumiem, bet mums ir nepieciešams kvalitatīvas struktūras, kas tiek veidots uz šiem pamatiem. Mēs nevaram pievērt acis šo neno, neviennozīmīgo uh, Uh, līča valstu darbību, jo no vienas puses viņi sadarbojās ar rietumiem, bet no otras puses viņi veicina reliģisko fanātismu, aicina uz vardarbību un terorismu. Drīz pienāks laiks, kad ģeopolitiskie iemesli šādas divkosības pat uh, uzturēšana nebūs pietiekama, lai pamatotu mūsu sadarbību ar dažiem partneriem, kas atklāti sponsorē dažādas grupas, kas apdraud mūsu drošību. Arābu Emirāti ir ļoti labs piemērs šajā reģionā, un es ceru, ka mūsu sadarbība tiks pilnībā īstenota. Paldies, un tagad vārds komisārai Jūrovai. Priekšsādātājiem, deputātiem. Komisija ņem vērā parlamenta lūgumu noslēgt strateģiskās kooperācijas nolīgumu ar apvienotiem Arābu Emirātiem. Saskaņā ar Eiropola speciālistiem Šis nolīgums būs pirmais solis, lai pastiprinātu sadarbību, kuras mērķis ir cīnīties pret organizēto noziedzību, jo īpaši pret uh, finansiālo un ekonomisko organizēto noziedzību. Pašreizējos apstākļos un ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko nestabilitāti šajā geogrāfiskajā reģionā, mēs ceram, ka šī nolīguma uh, parakstīšana sniegs labumu Eiropas Savienībai un palīdzēs mums mūsu cīņā pret organizēto noziedzību. Tomēr komisija gribētu komentēt parlamenta rezolūcijas ceturto punktu. Sarunu kontekstā par Eiropola regulu tika panākta vienošanās, ka komisija a, palīdzēs tātad izveidot šos sadarbības normas, starp Eiropu un trešajām valstīm, atļaujot personas datu apmaiņu. Stratēģiskās sadarbības noliegums starp Eiropolu un apvienotiem Arābu Emirātiem eh, neskar personas datu apmaiņu. Tieši tādēļ komisija uzskata, ka izvērtējums, kā paredzēts Eiropola eh, regulas 4. punktā, nebūtu piemērots. Priekšsēdētāji diskusija noslēgusies, balsu